Uh, Godātie kolēģi ir pieteikušies 50 deputāti skaidrot balsojumu. Jūs zinat, ko tas nozīmē. Es ļoti stingri raudzīšos uz to, lai jūs nepārsniedzat jums atvēlēto laiku. Jau iepriekš par to atvainojos, taču mums ir jāievēro kaut kāds mums atvēlēts laiks. Par kalendāru 2012. gadam Basenkungs, vienu minūtu lūdzu. Batenkungs. Paldies, priekšsādātāja kungs. Es gribētu paskaidrot savu balsojumu par sesiju kalendāru 12. gadam. Mēs balsojam par pilnīgām muļķībām, protams, jo tas neatrisina problēmas ar to, ka parlaments trijās vietās strādā - Briselē, Strasbūrā un, protams, Luksemburgā, kas vienmēr tiek piemirsta. Kopīgās izmaksas ir aptuveni 250 miljonu eiro mēnesī. Es gribētu piedāvāt konstruktīvu risinājumu. Tā vietā, lai mēs 12 reizes gadā tiktos Strasbūrā, mēs varētu 12 e, reizes tikties vienas nedēļas laikā e, Strasbūrā trīs sesijas katru dienu un tikai viena nedēļa katru gadu mums būtu jāpavada Strasbūrā, bet pārējo laiku mēs varētu strādāt Briselē. Tādējādi mēs ietaupītu milzumu daudz naudas un milzumu daudz pūļu. Paldies! Paldies, Hanan kungs, vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāja kungs šajā te ikmēneša ceļošanā starp Briseli un Strasbūru ir kaut kas vienkārši neiespējams. Mēs sakam, ka ir nepieciešama budžeta taupība, bet mēs uh, paši tērējam miljoniem, miljoniem līdzekļu visu šo te darbinieku pārvešanā. Mēs runājam par globālo sāsilšanu un paši transportējam visus savus dokumentus un cilvēkus un izgāžam CO2 milz apjomos. Es zinu, ka daudz deputātu runā par Strasbūru simboliku, par vēsturisko nozīmīgumu tā tālāk. Man liekas pievilcīga šī ideja, ka Eiropa kā klubs varētu institūcijas sadalīt starp dalību valstīm, taču parlamentam vajadzētu vienu darba vietu. Kāpēc mēs nevaram ierosināt šeit parlamentā, ka mēs varam strādāt tikai šeit, šajā ļoti skaistajā pilsētā, vai arī tikai Briselē? Es nezinu, kāpēc tas nav iespējams. Šajā te taupības laikā mums vajadzētu šādi mēģināt ietaupīt nodokļu maksātāju naudu. Paldies, Golniškungs, lūdzu. Priekšsēdētāja kungs. Balsojums šķiet beidzās ar vairākumu atbalstu, bet patiesībā tas ir manevrs, kas ir vērsts pret uh, līguma pantu, kurā ir teikts, ka 12 sesijas gadā notiek Strāsbūrā. Ja viena no tām tiek svītrota, mēs it kā izliekamies, ka divas sesijas var notikt viena nedēļā. Tas ir veids, ka mēs, kā mēs pilnīgi apējam Luksemburgas tiesas lēmumu par to, ka parlamentam 12 sesijas jānotur šeit. Mums būs tikai 11. Jau 20 gadus mēs mēģinam Strasbūrai atņemt Eiropas uh, parlamenta sēdekli. Patreizējā situācija nesot ciešam. Mēs nevaram uzpataisīt no Briseles Eiropas Savienības Vašingtonu. Visas parlamenta darbības varētu centrēt ap Strasbūru. Mm, tu, Tas būtu pilnīgi pieņemami. Paldies, Poseltkungs! Priekšsēdētāja kungs, eh, šodien tas nebija Briseles frakcijas uzvar pār Strasbūras frakciju, jo arī Briseles sēžu skaitu mēs esam samazinājuši par vienu. Tātad rezultāts patiesībā Briseles Strasbūra ir viens viens, bet, dārgie kolēģi, ko mēs izdarījām? Mēs eh, balsojām pret. Uh, uh, likumu augusta plenārsēde un oktobra plenārsēde noturam vienā nedēļā, tas ir nelegāli, jo eh, šeit ir runa par eh, vienu plenārsēdu mēnesī likum, līgumā. Un es gribētu teikt, ka tas nav izskaidrojums ar izmaksu ietaupiem, jo tās izmaksas, kas starp citu ir 70 miljoni, kas tomēr ir joprojām lielas, tās nerodas Strasbūrs dēļ, tas rodas tādēļ, ka uh, pretrunā līgumam tiek īstenotas uh, aktivitātes uh, tādās ēnu zonās. Koncentrēsim mūsu aktivitātes Strasbūrā, tā mēs ietaupīsim naudu un mūs labāk uh, redzēs un atpazīs Eiropā. Fernandes. Jūs... Tālāk par Fernandes ziņojumu. Fandālinkungs. Vai viņš ir zālē? Nē, tad jākungam vienu minūti. Äh, Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu izteikties, jo es uzskatu, ka Eiropas parlaments uh, par budžeta sarunām netiek uh, piemēram ņemts vērā. Un mēs, Eiropas parlamenta deputāti, arī iestājāmies par taupību, bet mums tomēr ir jāspēj pienācīgi pildīt savu pienākumu. Un uh, budžeta palielinājums Eiropas parlamentam, kas ir daudz zemāks par inflācijas procentu, uh, Uh, nav piemērots. Piemēram, šeit netiek ņemts vērā, ka mums uh, pienāk klāt 18 jauni deputāti. Tas neņem vērā arī to, ka Horvātijas iestāšanās būs jāfinansē un vēl jāveic citi ieguldījumi. Es ceru, ka gal galā tomēr tiks rasts labs kompromiss šajā jautājumā. Paldies! Paldies! Tālāk nākamais ziņojums. Mazonī kundze vienu minūtu lūdzu. Grazie, prezidente. La, la... Paldies, priekšētāji. Turcija, kā jūs zinat, ir strateģisks partners Eiropas Savienībai un ļoti svarīgi ekonomiskajām un sociālām interesēm Eiropā. Tā ir ļoti svarīga loma Melnās jūras reģionā un to austrumu miera procesā. Un 2010. gada progresa ziņojums par Turciju virzībā uz Eiropas Savienību norāda uz to, ka ir Turcijā politiska pretestība attiecībā uz dažiem elementiem asociācijas nolīgumā par tieslietām, pamatiesībām, migrāciju. Par šiem jautājumiem Turcijas varas iestādes nav sasnieguši nekādu progresu par spīti viņu pilsoņu centieniem uh, spiest viņus iest šajā virzienā. Ekonomiski apsvērumu dēļ mēs nevaram ignorēt cilvēktiesību pārkāpumus. Parlaments līdz ar to var aicināt padomi un komisiju neignorēt po pozitīvos rezultātus kopš 2005. gada un saglabāt Turciju kā privileģēto partneri, bet mums ir bažas par to, ka šī partnerības ideja varētu uh, apgrūtināt pievienošanās uh, procesu pātrināšanu. Jā, nu, jūs izteicāties vairāk par minūti un par nepareizo ziņojumu. Mēs tagad runājām par iepriekšējo, par Atlantijas okeāna reģionu stratēģiju. Kalinovski kungam vienu minūtu, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Atlantijas, e, vispār okeāni sēdz lielāko daļu zemes virsmas. Bieži vien mēs par zemu novērtējam jūru un okeānu lomu ekonomiskajā attīstībā. Atlantijas reģions ir īpaši svarīgs dzīvesainiecībai, transportam, enerģijai Tas eh, mums dod apmēram 50% no visas zivju nozvejas, arī minerāli, tur ir atrodama gāze, metāli, tāpat arī nafta. Ir klimata fenomeni, kas varētu katastrofāli ietekmēt piekrastes reģionus. Ir svarīgi, lai mums būtu laba stratēģija attiecībā uz Atlantijas okeāna reģionu. Ir jāstiprina laba pārvaldība šajā reģionā, jāuzlabo vidas aizsardzība un arī cilvēku dzīves apstākļu jāuzlabo. Tagad pārējiem pie Turcijas progresa ziņojuma, ka Novska kungam vienu minūti. Par Turciju vienu minūti mums. Panie przewodniczący, jakaś pomyłka. Ja mam zabrać głos w polityce. Paldies, priekšsēdētāja kungs, tā ir kļūda. Es gribēju izteikties par rūpniecības politiku globalizācijas laikumā, ne, laikā, nevis par Turciju. Przepraszam, panie przewodniczący, pomyłka jakaś nastąpiła. Ja mam zabrać głos. Priekšsādātāja kungs acīm redzot ir radusies kļūda. Es runāšu par rūpniecības politiku globalizācijas laikmetā, nevis par Turciju. That, you... Jā, ļoti labi. Ja es nevēlaties runāt par Turciju, tad Mazoni kundzei vienu minūti. Mi scusi, Presidente, ma adesso io faccio l'in... Jā, atvainojiet, bet tagad es vēlētos runāt par Atlantijas okeāna reģionu Vai? Nav jau man vaina, ka jūs sadzirdējāt nepareizu ziņojumu, vajadzēja rūpīgāk ieklausīties, bet tagad varat izteikties jebkurā gadījumā par Atlantijas okeānu. Jā, tagad es runāšu par Atlantijas okeānu, bet pirms tam jūs teicāt, ka man jārunā par Turciju. Jā, nu jebkurā gadījumā paldies un atvainojiet. Jā, nu, ietvars, kurā. Uh, ir jāsagatavo diskusijas par šo rezolūciju, ir 2856 par jūras vidas direktīvu, pamatdirektīva. Kā jau kolēģis iepriekš teica, mums ir jāskatās uz jūras vidas aizsardzību. Tur ir nospraust pamatprincipus, saskaņā ar kuriem dalībvalstīm ir jāsagatavo savas stratēģijas sadarbībā ar trešajām valstīm, lai panāktu uh, pieņemamu jūras vidas kvalitāti. Tāds lūk ir ietvers, kurā ir jāsagatavo arī mūsu Atlantijas okeāna stratēģija. Un arī jāņem vērā to, ko padomu sagatavoja pagājušajā gadā jūnijā, kā to komisija iepriekš minēja. Un rezolūcija iet vēl tālāk, vēl tālāk par konsultācijām, kuras veikusi komisija un uh, sagatavo makroreģionālu stratēģiju, kas iet vēl tālāk par Atlantijas okeānu. Es ceru, ka komisijas paziņojums saskaņā ar to, kas tik teiks parlamentā, paies apakaļ, skatoties tikai uz jūras aspektiem un vidas aspektiem, un tādēļ es atturējos balsojumā par šo ziņojumu. Paldies tagad par Turcijas progresa ziņojumu. Lūdzu, nākamā runātāja. E, Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es e, ar gandrību redzēju rezultātu balsojumā par šo rezolūciju. Esmu pārliecināta, ka visi e, visi pozitīvie simboli attiecībā uz Turciju, kur ir progresīvas demokrātijas attīstība, ir, ir pareizi un gluži vietā. Uh, Eiropas Savienības dalību valstīm ir jāatbalsta Turcija tās mēģinājumos ieviest reformas. Galvenā uzmanība jāvērš uz eh, lielākajām problēmām, piemēram, konstitūcijas reforma, plašsaziņas līdzekļu brīvības, sieviešu tiesības un minoritāšu aizsardzību. Gribētu vērst jūsu uzmanību uz uh, asociācijas līguma papildus protokolu ieviešanas problēmām. Paldies! Sodakjāni kundze vienu minūti. Grazie, prezidente. Voto... Paldies, priekšsēdētāji. Es balsoju par šo rezolūciju par Turciju tādēļ, ka konstitūcijas reformas, kas notika 12. septembrī, ir milzīgs solis uz priekšu Turcijas ceļā uz iestāju Eiropas Savienībā. Protams, ir jādara vēl daudz, kas vairāk jāiet vēl tāls ceļš. Nu, piemēram, pēdējā laikā ir notikuši vairāki žurnālistu aresti. Turcija ir Eiropas Savienības septītais lielākais tirdzniecības partners, un Eiropas Savienība Turcijai savukārt ir pirmais galvenais tirdzniecības partners. Gadsimtiem ilga tirdzniecība ir palīdzējusi valstīm mierīgi sadzīvot. Mums ir jāturpina stiprināt saiknes starp Eiropas Savienību un Turciju, it īpaši izmantojot tā saukto jūras maģistrāli, kas savieno mm, divu valstu kuģu satiksmi. tā varētu būt daļa no stratēģijas, kurā, kuru mēs papildinam arī ar uh, dzelzceļa satiksmes izveidošanu. Tas palīdzētu daļu kravu pārvirzīt no ceļiem uz dažādiem tīrākiem transportēšanas veidiem. Bielankungs, vienu minūtu. Paldies, priekšsēdētāji! Turcija Eiropas Savienībā ir svarīga kaimiņu valsts. 2010. gada progresa ziņojums, ko mums prezentēja, parāda, ka šajā valstī notiek lielas būtiskas pārmaiņas. Tās ir konstitucionālas pārmaiņas, kas demokratizē dzīvi Turcijā pašos pamatos, taču ir tādas jomas, kurās mēs gribētu redzēt lielākas pārmaiņas, lielāku progresu ir svarīgi, kā veidojas kaipiņa attiecības starp Turciju un citām valstīm. Ja netiks atrisināts Kipras jautājums, tad visas citas problēmas arī būs strupceļā. Šobrīd Turcijā ir arī problēmas, kas saistās ar ticības brīvību un ar pilsoņu brīvībām. Es ceru, ka šī progresa ziņojuma secinājumi ļaus Turcijai vēl vairāk progresēt, ļaus tai atzīt ka tā jāpārveidojas ne tikai ekonomiski, bet arī citās jomās, kas ir ne mazāk svarīgas, kā piemēram cilvēktiesības un brīvības. Paldies! Es esmu pārliecināts, ka šobrīd runāja Ziba kungs un nevis Bīlan kungs. Ja tas tā ir, tad tagad gribu aicināt izteikties Bīlana kungu. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Es kā e, parlamenta delegācijas pārstāvs Turcijā, esmu pats savām acīm redzējis progresu šajā valstī. Pozitīvi ir tas, kā tiek risināts tādas problēmas kā dažādo konfesiju pārstāvju, um, brīv, brīv, rīkošanās tiesu sistēmā ir reformas, tāpat arī sievietēm tiek piešķirts lielākas tiesības. Es piekrītu, ka plašsaziņas līdzekļu mēdī brīvība varētu būt lielāka, pilsoņu brīvības varētu būt lielākas, piemēram, biedrošanās brīvība. Tāpat arī vēlēšana sistēma ir jāreformē. Satrauc tas, ka ir vardarbība mājās, ģimene un arī nogalināšana goda dēļ, kas pastāv Turcijā joprojām. Ja mēs runājam par Turcijas Armēnijas robežu, tad tās atvēršana. Uh, varētu nākt par labu. Tāpat arī jāuzlabo attiecības ar Kipru. Atsevišķas dalībvalsts, ieskaitot arī Poliju, vēlas labas attiecības ar Turciju. Paldies! Jā, dank, jā. Paldies, priekšsēdētāji. Runājot par Turcijas progresu ziņojumu, es balsojumā atturējos, nevis tāpēc, ka es nepiekrītu analīzei, uh, preses cenzūras un cilvēktiesību pārkāpumu un citu pārkāpumu kritika ir pareiza, bet es atturējos tāpēc, ka es uzskatu, ka Eiropas parlamentam vajadzētu daudz stingrāk prasīt no Turcijas kaut ko. Ja Turcija nepilda šīs svarīgās reformas, tad mēs vairs nedrīkstam vest sarunas par uh, iestāšanos Eiropas Savienībā. Ir pienācis laiks Eiropas parlamentam prasīt apturēt iestāšanās sarunas. Paldies! E, Paldies! Tagad Takulas kungs, vienu minūtu lūdzu. Arvoisā puhemies, on aivan totta, että Turkissa on... Paldies, priekšsētāji Tiesa ir bijis progress Turcijā pēdējo gadu laikā, bet skatoties uz Kopenhāgenes kritērijiem, kas ir, lai iestātos Eiropas Savienībā, tad jāsaka, ka Turcija vēl ir ļoti tālu no to izpildes. Un es nedomāju, ka Turcija jau kad spēs pievienoties Eiropas Savienībai, jo tā ir tik tālu no pamatprincipiem par cilvēktiesībām, bērnu un sieviešu tiesībām, kas Eiropas Savienībā ir pamatvērtības. Priekšādā kungs ir jāskatās arī uz situāciju Kiprā. Ja Turcija var okupēt pusi no valsts, kas ir dalībvalsts, tad uh, mums ir jābūt stingrākiem. Mēs nevaram pieņemt tādu dubulto darbu kārtību, kāda ir Turcijas doto brīdi. Mums ir uh, jāvirza šī valsts uz demokrātijas pusi, vienlaikus skaidri sakot, ka Eiropas Savienība uh, negatavojas piecies šādas pārkāpums. Hanan kungam lūdzu. Priekšētāji, Eiropas attieksme pret Turciju reiz tiks skatīta kā ētiska kļūda. Mēs varam izmantot vienu vai divas politikas, mēs varam labticīgi skatīties uz iespējumu iestāju, uh, vai arī no sākuma teikt, iestāšanās nav iespējams, skatāmies kādu alternatīvu variantu, bet tajā vietā mēs sakam, ka kaut kad varēsit e, iestāties, bet e, aizmuguriski ceram, ka šie solījumi mums nebūs jāpild. Un skaties, ko dara Ankara, viņi ir izdarījuši ļoti sāpīgas piekāps mūsu virz, virzienā. Un par Kipru, kur tika atbalstīts uh, Eiropas plāns, bet Grieķi tur Kipru pus to noraidīja un galu galā šī procesa galā mēs vienkārši viņiem parādīsim pigu. Tā kā tad mēs šo valsti vienkārši padarīsim naidīgu pret mums. Turcija mums ir aizstāvējusi pret bolševisku pagātnē, un mēs nevaram pret viņiem šādi izturēties. Paldies! Posautkungam minūtu lūdzu. Priekšsēdētāja kungs, kaut gan es piekrītu Pīpera kungam, es tomēr balsoju par šo ziņojumu, jo mēs vēlreiz esam skaidri pateikuši šī ziņojuma sākumā, ka mūsuprāt sarunas ir uh, garš process ar uh, vēl neskaidru iznākumu. Un mēs norādījām zaļo grozījumu, kas gribēja nospraust uh, dalību ES kā uh, Uh, galīgu mērķi, kā to kādreiz darīja arī sociāldemokrāti. Un tāpēc es domāju, ka parlaments izvēlējās pareizo pozīciju, bet mums drīz vajadzētu spērt nākamo soli un godīgi pateikt Turkiem, uh, kā to prasīja Pīperkungs, ka uh, Turcijas dalība Eiropas Savienībā nav iespējama, jo tā pārslogotu Turciju un arī Eiropas Savienību. Politiski integrēta Eiropa ar Turciju kā dalību valsti nav iespējama un tie ir tādi iluzori meli, no kuriem vajadzētu beidzot atteikties. Kas attiec uz progresu, tad tas ir arī Turcijas pašas interesēs, kas ir Eiropas padomas un NATO dalībvalsts un mūsu cieši sabiedrotais. Paldies. Tālāk ziņojums par Mel Melkalnu Zemkundzei pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētāja kungs gribētu sākt ar tām diskusijām, pieminot diskusijas, kas šeit notika plenārs sēžu zālē par Montenegro iestāju Eiropas Savienībā. Es uzdevu jautājumu padomus un komisijas pārstāvjiem. Gribēju zināt, kāds ir tas laika grafiks vai kalendārs šim procesam, kā viņi to redz, kad tieši Melnkalna varētu kļūt par kandidātu valsti iestāju Eiropas Savienībā, par pilntiesību kandidātu valsti. Atbildu šo jautājumu es nesaņēmu. Es balsoju par rezolūciju. Būtisku iemeslu dēļ. Pirmkārt, šī rezolūcija ir svarīga Horvātijai, un otrkārt, tās ir tāds kā signāls vai kā vadlīnijas citām Balkānu valstīm šī rezolūcija. Ir arī trešais iemesls. Šī rezolūcija ir būtiska, tā parāda, kādas ir Eiropas Savienības pievilcīgākās vērtības. Paldies, Posēltkungs! Priekšsēdētāja kungs, mums paplašanāšanās politikā ir vajadzīgs tāds kā ietvars. Un tāpēc līdz jūnijam, kā ir plānots, ir jānoslēdz sarunas ar Horvātiju un pēc tam rudenī ar mūsu balsojumu ir jāuzsāk uzņemšanas process ar Horvātiju. Mēs taču vēlamies, lai Horvātija vēlākais aiznākamgad, bet varbūt nākamgad būtu Eiropas Savienībā, bet tad process ir jāturpina. Bet kā? mums ir jāintegrē pārējās Dienvidu Austrum Eiropas valstis, tur piedara bijusi Dienaslāvijas republika Maķedonija un arī Melnkalne. Un tas ir signāls arī citām reģionu valstīm, proti, ka ja tās izpilda kritērijus, tad tām ir vieta mūsu rindās. Bet eh, Turcija ir cits gadījums. Eh, tām valstīm, kas iedars Eiropas Savienībā, ir vieta tajā, un tieši Melnkalna ir ļoti neliela Eiropas valsts ar uh, dziļām tradīcijām, un es jau ne, ar nepacietību gaidu sarunas ar Melnkalnu. Paldies tagad par Jarokas ziņojumu Stēlas kungs. Vienu minūtu lūdzu. Prezidente, resta ancora molto da fare nel campo della lotta contro la. Paldies, priekšētāji Mums vēl ir daudz darāmā, lai cīnītos pret diskrimināciju e, Eiropā. Es piekrītu mūsu referentei, ka viņa saka, ka cik tālu tas attiecās uz diskrimināciju etnisko iemeslu dēļ, tad tas varbūt vairs nav tik aktuāli, bet Romu izslēgšana vēl joprojām ir aktuāls jautājums un būs arī nākamo gadu laikā. Ir virkne svarīgu faktoru saistīt ar izglītību un geogrāfiskiem apsvērumiem un izglītības trūkums nozīmē, ka ir grūti arī piedalīties darba tirgu. Mums jāsāk domāt par to, kā integrēt Romu tautību. Ļoti liela daļa viņu strādāt tādos pagaidu un nepieņemamos apstākļos, ka mums ir jāstrādā ļoti smagi, lai šīs problēmas risinātu, kas ir viena no galvenām problēmām ar cilvēktiesībām Eiropā. Paldies, Roda kungam, vienu minūti. Eh, Paldies, priekšsēdētāji. Tad, kad ir šādas diskusijas parlamentā, tad uh, tas eh, izvērš ļoti asi. Uh, Daudzi ir pār, daudzi ir pret, ka Eiropas Savienībai šeit ir jārīkojas, bet šeit nav runa par finansēm šoreiz, nav runa par naudu. Un uh, šajā jautājumā, uh, Roma jautājumā ir svarīgi, ka tik pieņemts šis ziņojums, jo beidzot mums ir lēmums un varēsim skatīties, kādus rezultātus uh, tas dod. Daudz naudas jau ir izdots Roma integrācijai, bet jāraugās, kuri projekti tad ir bijuši veiksmīgi, kuri tiešām ir panākuši labāku integrāciju un balstoties uz šo analīzi ir jāizstrādā jauna stratēģija, lai zinātu, kur tad tērēt līdzekļus. Tāpēc mēs mūsu politiskajā grupā balsojām pār šo rezolūciju, jo tā ir pareizajā virzienā. Sim, grazie. Jakolino kungs uz minūti. Paldies, priekšsādātāji pieņemot tautas partijas iniciatīvu, atvainojiet, parlamenta iniciatīvu, mēs spērām soli uz priekšu, lai iekļautu Romas tajās sabiedrībās, kurās viņi dzīvo. Mums ir jāpārvērš šo kopienu iztumtība un jāatzīst, ka Romiem ir tiesības uz veselības aprūpu, izglītību un mazaisargātu grupu aizsardzību. Tāpat atbalsta lielāku koordināciju ar vietējām un reģionālām iestādēm. Tāpat atbalsta apstiprinājām arī tekstu, kurš paredz pārbaudes, lai pārliecinātos, ka finansējums tiešām panāk paredzēto mērķi. Tāpat jāpārliecinās, ka resursi, kas tiek piešķirti eh, dalību valsts rokās, tiek pareizi izmantoti. Tomēr es domāju, ka mēs varētu darīt vēl vairāk, atzīstot viņu tiesības un pienākumus kā pilsoņiem. ir atbildība arī pašiem romiem, lai nodrošinātu savu integrāciju. Finanses kungs, paldies priekšsēdētā kungs. Mēs visi esam vienas prātas, ka mums ir nepieciešama Eiropas Savienības stratēģija Roma integrācijai. Mēs nedrīkstam pārāk zem novērtēt potenciālās diskriminācijas iespējas šobrīd, taču mēs nevaram panākt šo integrāciju bez tā, ka tiek ievērots likums. Reizēm mēs skatāmies, cik drausmīgos apstākļos dzīvo Romi, viņi arī neiet skolā bieži vien, tikai daļa no bērniem iet skolā, un ļoti bieži viņi nevēlas paši integrēties. Reizēm mēs novaram arī prostitūciju, kriminālu pārkāpumus. Manā valstī un citās valstīs ir līdzīga situācija. Un tādēļ mēs būsim liekuļi, ja mēs mēģināsim tikai vainot iestādes situācijā. Uh, Un ja mēs nekad nedomāsim par cilvēkiem, kas ievieš no dažādas noteikums, es uh, esmu diezgan neapmierināts, ka šajā ziņojumā neparādās 2004. gada 38. direktīvas uh, atsauce. Šajā direktīvā mēs savulaik meklējām uh, iemeslus, kāpēc cilvēki nevēlas savās kopienās Romu klātbūtni. Paldies, Antonī kungs, lūdzu, vienu minūtu. Antonocī kungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Jarukas kundzes ziņojums ir īpaši svarīgs. ir arī komisijas paziņojums par šo jautājumu. Abi šie dokumenti var kļūt par pamatu Eiropas Roma platformai. 7. un 8. aprīlī Budapeštā ir paredzēts šis pasākums Roma platforma. Es piekrītu tam, ka ir nepieciešami minimālie standarti attiecībā uz izglītību, nodarbinātību, izmitināšanu, veselības aprūpi. Īpaši uh, vērīgi jāskatās uz sākumskolas izglītību. Tā ir īpaši svarīga Roma minoritātei, ja mēs vēlamies to iekļaut Eiropā. Thank you gribētu aicināt Franciju, Bulgāriju, Somiju, Itāliju. Komisija aicina šīs valstis mm, un komisija veikt zināmas pasākums integrācijas stratēģijas īstenošanai, un komisijas loma šeit ir ļoti būtiska. Bez tām mums ir arī noteikti jādefinē tie pienākumi, kas ir Romu pilsoņiem, eh, ja viņi vēlas integrēties. Paldies, Kročetas kundze, nākamā runātāja. Uh, Acīm redzot, viņas nav zālē. Ar Lakī kungs vienu minūte. Thank you, Mr. President. My group is supporting this report. Mana politiskā grupa atbalsta šo ziņojumu, jo tas ir uh, pārreizā virzienā vērsts. Tas aicina Eiropas Savienības stratēģiju izveidot un arī darba kārtību Romu integrācijai. Uh, Šis ziņojums saprot, ka ir dažādi īpatnēji kultūras aspekti Romu kopienās dažādās Eiropas Savienības dalību valstīs. Tad īpat laikā ziņojums uzskat, ka nepieciešams Eiropas Savienības līmenī ieviest minimālos eh, pasākums integrācijai. Eiropas Savienības stratēģijā runa ir par cilvēktiesību pārkāpumiem. Tajā ir izteikts aicinājums piedāvāt eh, Romiem iekļauties darba tirgu, piešķirt viņiem mikrokredītus, veids, lai varētu uzsākt uzņēmē darbību. Mana grupa augstu vērtē to, ka ir uzsvērta izglītības loma, ka nedrīkstētu būt segregācija klasēs un arī ir nepieciešams vairāk romu tautības skolotāju skolās. Paldies! Komikundze, viena minūte. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Šī iniciatīva ir ļoti būtiska ir ļoti svarīgi, lai Eiropai būtu stratēģija Romu sociālajai integrācijai. Mums ir jācīnās pret sociālo ekonomisko diskrimināciju, kas vērsta pret Romiem Eiropā šobrīd. Ekonomiskā krīze to vēl vairāk pastiprinājas. Eiropas Savienībai nepieciešams jauns tiesiskais pamats šajā jautājumā un ir jābeidz nāklājā tikai ar nesaistošiem tiesību aktiem vien. Tas nekādā gadījumā nepalīdz mums sasniegt izvirzītos mērķus. Tāpat ir svarīgi, lai darba grupa Romu jautājumā turpinātu darboties, un mums ir nepieciešams arī mm, mehānisms, kas būtu līdzīgs kā iekšējā tirgus darbības uzraudzības mehānisms. Eiropa Eiropai ir vairāk jādara, lai visi pilsoņi, tīpaši vājākie pilsoņi, varētu baudīt visas cilvēku tiesības, kas saistīts ar cilvēku cieņu. Tas ir būtiski. Un mums tas ir jādara, pat arī tad, ja mums ir jāaicina paši Romi būt vairāk integrētiem un nevis noslēgties savā kopienā. Paldies, Antīnovs kundze, vienu minūti. Antīnov Noro kungs. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Ar šodienas balsojumu esam spēruši vēl vienu soli uz priekšu, eh, meklējot risinājumus šai problēmai. Taču šī rezolūcija nav labākā iespējamā, kāda varēja būt. Tai tika iesniegti 300 grozījumi. Ir 28 kompromisi, visi no tiem tika apstiprināti balsojumā. Es domāju, tas viss kopumā ir at, atšķaidījis stratēģijas sākotnējos mērķus. Eiropas komisijas pastāvīgai darba grus, grupai jānodrošina tas, lai mums būtu jauni un ticami statistikas dati, ir nepieciešams nozīmēt kādu augstu līmeņu valdības pārstāvu, kas varētu būt kā kontaktpersona šīs stratēģijas izpildē. Domāju, ka mēs būtu varējuši izdarīt kaut ko vairāk pasākumi var, būtu varējuši būt mazāk divkosīgi, ja šajā ziņojumā mēs būtu pieminējuši Romu kopienas pienākumus un to, ka, kas viņiem būtu jādara tajās valstīs, kur viņi uzturs. Es ceru, ka nākotnē par kaut ko tādu mēs varēsim runāt, un tad Romu dzīve dalībvalstīs būs labāk. Paldies, Anģelīlī kundze, lūdzu, vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Vairāk bērnu, kas neies skolā, vairāk bērnu, kas nosliecas uz sīkiem noziegumiem. Šie ir punkti, kas ir pieminēti Jārokas ziņojumā. Mēs sagaidām, ka komisijas priekšlikums, ko sagaidīsim aprīlī, beidzot piedāvās atbildīgu pieeju un labāku koordināciju starp Eiropas institūcijām Roma politikas ieviešanā. Mūsu galvenajam mērķim ir jābūt tādam, ka labāk tiek izmantoti vispieejamie resursi, sākot jau ar kopienas resursiem, un arī jāparūpējas par to, lai pašvaldības nebūtu pamestas viens pašs savā varā un lai viņam nebūtu jārisina šīs problēmas katru reizi par jaunu. Es ceru, ka tiešām mums būs debats par 38. direktīvu, kurā ir minēts tādas lietas kā obligātā sociāla apdrošināšana, veselības aprūpe, ienākumi un tā tālāk. Šajā direktīvā ne, netiek pilnīgi labi definētas visas problemātiskie jautājumi. Badas arī kungs, lūdzu, vienu minūtu. Paldies, priekšsādātāji. Es balsoju par šo ziņojumu Gribētu sveikt Jaroks kundzi ar labi paveikto darbu. Viņa ļoti labi sasūmē dažādu politisko grupu viedokļus un īsi definē mērķus un prioritātes stratēģijā. Īpaši viņa pieminēja klejošanu, tāpat arī piekļuvi sākotnējai e, vidusskolas izglītībai un trešā līmeņa izglītībai, tāpat arī Mm, dažādas citas sociālās garantijas. Runa nav tikai par Romu integrāciju vien. Eh, komisijas un pašvaldību loma šeit ir ļoti svarīga, ir tīpaši tad, ja mēs runājam par kopienas līdzekļu pārvaldīšanu. Vienīgais šī ziņojuma trūkums ir tas, ka trūkst uzraudzības instrumentu, ko mēs varētu izmantot Romu patiesai integrācijai sabiedrībā. Uh, Un arī, kas varētu kaut ko teikt, kas notiek tad, ja Romu kopiena nevēlas integrēties. Ja mēs runājam par labklājības un palīdzības programmām, tad tās, protams, nevar būt bezgalīgas. Paldies, Repokungs, vienu minūtu. Annoin ääneni Jaroka mietinnölle, mutta haluan tarkentaa vielä kantaa. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es jau izteicos par šo ziņojumu, par šo Romu jautājumu. Tas ir tiešām milzīgs izaicinājums Eiropas Savienībai. Ir daudzi ideāli, kas ir saistīti ar mūsu pamata tiesībām, piemēram, ar brīvu pārvietošanos Eiropas Savienības teritorijā. Tā ir daļa no šīs Romu tautas tradīcijas brīvi pārvietoties. Somijā mēs arī to vērojam. Problēma ir tāda, ka viņiem ir ļoti zems izglītības līmenis caurmērā Romiem. Uh, ir vairāk uzmanības jāpievērš izglītības jautājumiem. Mums ir nepieciešami daudz stingrāki līdzekļi, nu, piemēram, tiesību akti, kas darbojas. Visām dalību valstīm ir jāuzņems daļa atbildības par šo Roma integrācijas jautājumu. Paldies! Skenelipto. E, ďakujem, pán predsedajúci. E, Paldies, priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi. Mēs runājam par Romu integrāciju. Romas dzīvo daudz, daudzās Eiropas valstīs, e, rietum, rietum un austrumu valstīs. Un Rietumu valstīs jau ilgāku laiku pateicoties demokrātijas procesiem apstākļi ir bijuši labāki. Manā valstī, mūsu kaimiņu valstī, Ungārijā, mēs cīnāmies ar problēmām kuras ir līdzīgas ar tām problēmām, kurām saskaras rietumu valstis. Un ļoti bieži par šo tēmu runājot, par integrācijas tēmu runājot, tiek teikts, ka ir svarīgi panākumi darba tirgu un uh, ka ir nepieciešams panākt to, lai šī etniskā grupa kļūtu veselāka, lai te būtu nodrošināta pieeja veselības aprūpei un izglītībai. Tā ir svarīga prasība un mums ir vēl jāstrādā. Tagad, ta, tagad Tākulas kungs viena minūte. raportti on. Paldies, priekšsēdētāji! Līvijas Jārokas ziņojums ir ārkārtīgi svarīgs ziņojums, un es uh, uzskatu, ka ik viens šajā, uh, šajā uh, parlamentā saprot, ka ir pienācis laiks darboties un atrisināt šo jautājumu ēs līmenī. Ikvienam ir jābauda līdzvērtīgs tiesību līmenis, un attiecībā uz romiem tas tā nav. Tomēr nepietiek uzrakstīt labu ziņojumu, mums ir nepieciešama konkrēta rīcība. Tādēļ rodas jautājums, kā rīkoties turpmāk, kā nodrošināt to, ka šis ziņojums nepaliek uh, tikai tādā uh, tikai tādā vēlmju līmenī, un ka mums tiešām izdodas ievērojami uzlabot Romu stāvokli sevišķi ēst teritorijā. Tāpat arī ir svarīgi noskaidrot, vai izdevies panākt eh, ziņojumā izvirzītos mērķus. Ir jāmēģina noskaidrot, kā šo ziņojumu varētu pārvērst reālā rīcībā. Paldies! Langs kungs. Uh, vispirms Mastrēla kungs, viena minūte. Priekšsēdētāja kungs. Ehm, nesenā ekonomiskā krīze, kas skāra Eiropas Savienību, apliecina to, ka Eiropas eh, Savienībai ir ļoti nozīmīga rūpniecība. Ehm, domas ir par to, ka tirgus eh, regulēja sevi paši, līdz šim tas bija iespējams tikai pateicoties atsevišķiem pasākumiem, nekoordinējotiem dalību valstis. 2021. reiz uh, izrāda jaunas iniciatīvas. Tagad ir ir pienācis laiks Eiropas Savienībai izmantot rūpniecības politikas piedāvātās iespējas. Eiropas rūpniecībai patiešām ir jāsavadā vadošā loma. Pat labana Eiropas Savienība nolīdzina ceļu turpmākai rūpniecības politikai. Mums ir jānodrošina uh, labi apstākļi Eiropas tirgū, tāpēc nepieciešams koordinēt makroekonomisko politiku un izaugsmes un nodarbinātības stratēģija, harmonizējot uh, uzņēmumu ienākumu nodokli. Paldies, saka priekšsēdētājs Masonī kundze viena minūte. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Langas ziņojums pievēršas ļoti aktuālai problēmai. Ehm, problēmai, kas eh, ir saistīta ar jautājumiem par reakciju uz ekonomikas un finanšu krīzi. Es domāju, ka atbilde, eh, kas saistās ar rezolūcijas priekšlikumu, ir ļoti pozitīva. Te ir runa par to, eh, ka tiek apkopoti nepieciešamie pasākumi, kas var palīdzēt atveseļot ekonomiku. Runa ir arī par to, ka mūsu uzņēmēji tiek stiprināti. Tas ir ļoti svarīgi, un es domāju, ka šajā ziņojumā eh, tiek dots lab labas iestrādes. Es gribētu cenīgi novērtēt referenta darbu. Viņš spēja vairāk nekā 500 priekšlikumus grozījumiem apkopot un izveidot ziņojumu, kas ir būtisks iedav, ieguldījums rūpniecības politikas tālākā attīstībā. Tas attiecas uz visām nozarēm. Tāpat tas attiecas arī uz kontroles modeļiem no augšas uz leju un no lejas uz augšu. Tāpat arī Eiropas patenta jautājums. To es neredzu tā, kā ir skatīts eh, zaļojumā, bet ziņojums ir ļoti pozitīvs. Paldies, saka priekšsēdētājs, kur, kur vienu minūti. Okay. Viņas nav zālē. Antonio Cīkungs, viena minūte, lūdzu. Grazie, signor Presidente. Questo rapporto... Paldies, priekšsēdētāji kungs. Šajā ziņojumā tiek uh, parādīti ļoti pozitīvi aspekti un atspoguļots arī tas, ko sagaida Nacionālās uh, Rūpniecības apvienības, un tādēļ varu tikai atbalstīt to, kas ir uh, Langana kunga ziņojumā. Uh, formulēts, bet ir arī kritiski punkti. Piemēram, tie, ka tiek prasīti jauni normatīvie akti attiecībā uz resursu efektivitāti un arī pastiprināta sadarbība patentu jomā. Tagad ir nozīmīgi, lai uh, izcelsmes Uh, marķējuma jautājums tiktu risināts, lai Eiropas rūpniecība uh, tiktu stiprināta. Es balsoju par Langenkunga ziņojumu, jo es gribētu, lai pieņemot šo ziņojumu visas institūcijas tiktu aicināts aktīvi strādāt, lai īstenotu ambiciozo programmu politiskos soļos. Paldies! Nākošais runātājs Kaļinovska kungs. Kaļinovska kungs. Kļūž Mikolāša panie przewodniczący! przemysł na świecie rozwija się w nadzwyczajnym tempie. Paldies, priekšsēdētāji. Rūpniecība attīstās ļoti strauji. Lai mēs neatpaliktu no Ķīnas vai Indijas, mums ir jāievieš ievērojams izmaiņas. Eiropa spēja piedāvāt pasaulē kaut ko vairāk nekā, pasaul, nekā pasaules piesārņošana no ķīmiskām vielām. Mēs varam attīstīt medicīnu, farmakoloģiju, ieviest inovācijas, kā arī attīstīt lauksaimniecību. Un te es nerunāju par lielām lauksaimniecībām un uh, lopkopības uh, holdingiem. Mēs varam īstenot vienkāršus pasākumus, kas palīdz cilvēkiem ražot vairāk un mums vajadzētu ieguldīt līdzekļus atjaunojamos energoresursos ir jāatbalsta inovācijas, un, eh, jā, jā, jo ja Eiropa noveco arvien straujāk. Asikungs, viena minūte. Paldies! Rūpniecības politika ir ekonomikas politikas sastāvdaļa. To ir nepieciešams organizēt ilgspējības attīstības kontekstā. Eiropas rūpniecība Um, saistās ar lielu konkurenci. Uh, tāpēc Eiropas uh, Savienībā ir jāveido aktīva politika, lai saglabātu Eiropas rūpniecību kā ekonomikas izaugsmes motoru. Mums ir jāspēj to nodrošināt, izmantojot uh, dažādus instrumentus, radot labus apstākļus Mm, piemēram, izmantojot līgumus un autortiesību aizsardzības ceļā, kā arī rūpnieciskās eh, tiesības. Eiropas Savienībai ir spējas, eh, gan eh, spējas, zinātības, gan priekšrocības konkurencē un cilvēku resursi. Tomēr ir nepieciešamas tālākas inventīcijas. Un tagad, Jēlan kungs, viena minūte. Čvārta europeiskiego eksporta Priekšsēdētāji, rūpnieciskā ražošana sastāda aptuveni uh, 3, uh, 304 pat 3-4% eh, no uh, kopēju apjomu, un tāpēc mums ir jāizdara secinājumi, lai mēs eh, būtu konkurētspējīgi globālā līmenī. Mums ir jāmēģina nodrošināt eh, atbilstoši apstākļi Eiropas rūpniecības attīstībai. Eiropas 2000, 2020. gada stratēģijā ir jauni risinājumi un eh, jauni priekšlikumi. Uh, E, kā arī tiek piedāvāts īstenot dalību valstu rūpnieciskajā bāzē. Tomēr mums ir jākoncentrējas arī uz kvalit augstas kvalitātes darba vietu radīšanu, lai mēs e, spētu būt vadošie. Ir jāīsteno integrēta, integrēta rūpniecības politika un jāpāriet no ražošanas rūpniecības uz zināšanām balstītu ekonomiku. Tagad Zanikī kundze vienu minūti. Liekas, ka viņa nav zālē. Tad nākošā runātāja mums kardīnī kundze vienu minūti lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Nu, nevar pat iedomāties, ka kāds eh, sektors, kurā 57 miljoni cilvēku strādā un kas eh, veido 3 ceturtdaļas Eiropas eksporta apjomu, kā arī lielu daļu no pievienotās vērtības eh, rada uh, nebūtu uh, sektora politikas sastāvdaļa. Jānodrošina izaugsme. Mēs nevaram nodrošināt konkurētspējīgu politiku, ja mums nav uh, kvalitatīva un uh, attīstošos rūpnieciskā sektora. Startautiskā tirdzniecība ir ļoti nozīmīga šai kontekstā. Un tieši arī tie pasākumi, kas ir vērsti uz to, lai e, aizsardzība būtu īpaši efektīva šajā sektorā. Mums jāaizstāv Eiropas rūpniecība, tas jāsaka saistībā ar nākotnes sarunām, lai aizsargātu darba vietas. Tas ir absolūti nepieciešams. Tas ir nepieciešams, lai mēs pārvarētu krīzi un lai nodrošinātu, ka šis ražojošais sektors e, e, reālo ekonomiku atainoti. Un reālai uh, ekonomikai jābūt būtiskākai nekā banku uh, sektoram, kas ir radījis šādas uh, katastrofas. Paldies. Nākošais runātājs Jāra Kungs. Ieslēdziet lūdzu mikrofonu. Paldies, priekšsēdētāja Kungs. Manuprāt, ļoti nozīmīgi ir tas, ka mēs šodien varējām diskutēt par šo ziņojumu un arī balsot. Vislabāk būtu, ja krīzes nenotika, bet vēl ļaunāk būtu, ja mēs nemācītos no krīzēm. Un es domāju, ka tas tieši ir šis mācību process no uh, krīzes, uh, kas mums ļauj tagad nodarboties ar rūpniecības uh, sektoru. Eiropā bija daudz kolēģi, kas te vienkārši domāja, ka naudu var uh, pelnīt ar naudu, bet izšķirīgi labklājībai Eiropā ir uh, ekonomikas rūpnieciskā politika Un tādēļ ir ļoti nozīmīgi, ka esam pievērsušies šim jautājumam. Un tieši tāpat, protams, jāsaka, ka ir labi nodarboties ar ilgspējību, inovācijām, jeb jauninājumiem, ar nākotnes rūpniecisko politiku, bet šajā ziņojumā mēs uzsveram arī mūsu tradicionālās rūpnieciskās nozars, un esmu īpaši priecīgs par to, un arī par diskusijām, kas notika. Paldies! Paldies, nākošais runātājs Kelīkungs minūte. Paldies! Es eh, neatbalstu. Es atbalstu šo, repor, eh, šo ziņojumu un eh, mums jau sen vajadzēja izstrādāt šādu politiku ēs e līmenī. Par to nav ne mazāko šaubu. Pēdējo gadu laikā mēs esam atpalikuši no daudzām citām uh, lielvalstīm, un es ceru, ka nākotnē tas tiks uh, izlabots. Vēlos paust bāžas par eh, tā saucamo korporatīvā nodokļa eh, karu harmonizēšanu. Eh, korporatīvais nodoklis ir ārkārtīgi svarīgs instruments un nedrīkst to apdraudēt. Vairākās valstīs ar nolūku ir ieviest ļoti augsts korporatīvais nodoklis. Un tāpēc man ir prieks, ka par šādu ziņojumu es balsoju pār to. Paldies! Gzebikungs, viena minūte. Priekšsēdētāji, šī rezolūcija ir radusies mūsu debašu rezultātā, diskutējot par ekonomikas attīstību, un tā ir pelnījis, ka mēs to atbalstām, sevišķi šobrīd, jo globalizācija, globalizācija apdraud Eiropas rūpniecības politikas izdzīvošanu. Mums ir jākoncentrējas uz to, kā realizēt Eiropas 2020. 20. gada stratēģijas mērķus. Mums ir jārada jaunas darba vietas. Eh, šīs tēmas visas ir ārkārtīgi svarīgas. Ja mēs zaudēsim savus eh, vai mēs zaudēsim savas tradicionālās rūpniecības nozares, es nedomāju, un to, to es varu apgalvot tādēļ, ka esmu runājis ar rūpniecības pārstāvjiem. Uh, Ļoti svarīgi ir izēvielu pieejamība, sevišķi enerģētikas sektorā. Mums ir jāba, jākoncentrējas uz inovācijām un izpēti rūpniecības jomā, kā arī jāizmanto sinerģijas efekts starp dažādām Eiropas politikām, piemēram, rūpniecība, lauksaimniecība, kā arī tirzniecības eh, politikas nostādnēm. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji! Es balsoju pār šo iniciatīvu, jo Eiropas Savienība Savienībai ir jāaizstāv rūpniecības politika, ņemot vērā krīzes apstākļus, globalizāciju, kā arī spiedienu no e, trešās pasaules valstīm. Mums ir jādara vēl vairāk. Mums ir jāpiesaista privātie ieguldījumi, lai veicinātu privātās un publiskās partnerības. Uh, Mums ir jārada kvalificētas darba vietas un jāizmanto savā labā tehnoloģijas un zinātnes sasniegumi, kā arī jāatbalsta reģioni, jāpalīdz attīstīt reģionālie klasteri, eh, lai tie būtu inovatīvi un efektīvi. Tas attiecas arī uz Basku zemi. Mums ir jāizmanto reģionos pieejamā zināšanu bāze, un mēs nedrīkstam to novērtēt par zemu ja mēs iekļausim reģionus, tad eh, mūsu rūpniecības politika būs daudz labāka. Pēdējais. Nākošais runātājs Hanan Kungs. Viena minūte. Konēģi neredz viņu zālē, tā tad uh, tagad pārtrauca sēda līdz pulkstens 15. šo pēcpusdienu. Paldies! Thank you.